Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi. Es uh, redzu, ka daži vēl nav ieradušies, bet es domāju, ka mums uh, tomēr vajadzētu sākt darbu. Un es uh, gribētu pirmām kārtām jūs aicināt pieņemt darba kārtības projektu. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, varbūt mēs varētu akceptēt darba kārtību ar uh, šo grozīto sākuma laiku, jebkurā gadījumā laiku mēs nevaram pagriezt atpakaļ. Tātad darba kārtība ir pieņemta. Tehniski paziņojumi. Es vēlētos jums atgādināt, ka mēs vēlamies būt pieklājīgi pret runātājiem, un tāpēc galvenās durvis blakus prezidijiem būs aizvērtas viedokļa apmaiņas laikā. Tāpēc, ja jums ir jādodas prom, eh, viedokļa apmaiņa ir beigusies, lūdzu izmantojiet eh, blakus durvis, kas atrodas eh, zāles beigās. Nē, nē, pa logu neleciet ārā. Jā, jūs uh, redzat, ka radošums vēl ar vien ir ļoti spēcīgs, ir tikai pirmdiena, un jebkurā gadījumā tātad jūs varat izmantot šīs durvis zāles aizmugurē. Tagad trešais darba kārtības punkts saskaņā ar parlamenta reglamenta 214. pāntu. Galīgais protokols par AFET koordinātoru 20. janvāra sanāksmes lēmumiem ir augšaplādēts afeta mājaslapā kopā ar visiem dokumentiem, kas ir paredzēti šai sanāksmei, un tas tiks pievienots šīs dienas sanāksmes protokolam. Tagad pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības projekt, e, punktam Eiropas Savienības Kanādas attiecības, pašreizējā situācija un 2019. gadā federālo vēlēšanu ietekme. Kolēģi, Pirmkārtām sirsnīgi sveicu vēstnieci Edīti Hirdu. Viņa ir Amerikas vadošā direktore Eiropas ārējās darbības dienestā, un šodien viņa ir ieradusies, lai mums pastāstītu par Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām. Kanādā notika federālas vēlēšanas 2019. gada 21. oktobrī. Liberālā partija, ko vada premjers Justins Trudeau, ieguva 157 vietas, lai izveidotu minoritātes valdību, un viņš zaudēja vairākumu, eh, kāds viņam bija 2015. gadā. Vairākums tagad ir konservatīvai partijai, kas ir galvenā opozīcijas partija. Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu balstās uz kopējām vērtībām, to ilustrē mūsu eh, ļoti plašās politiskās un ekonomiskās sadarbības ehm, vēsture. Un Kanāda ir Eiropas Savienības viena no tuvākajām partnerēm ārpus Eiropas. Uh, Tad, kad mums bija sarunas par eh, CETA nolīgumu, mūsu ministri bija klāt un mēs dzirdējām, kā viņi izsakās, tad es gribēju reaģēt, sakot, ka ja Grenlāda nebūtu uz austrumiem no Kanādas, bet gan uz rietumiem no Kanādas, tad Kanāda būtu laba Eiropas Savienības dalībās, bet Grenlāda mums ir pa vidu, tāpēc tā nav noticis. Tātad šīs strateģiskās partnerības nolīguma pieņemšana un CETA pieņemšana 2016. gadā mūs vēl vairāk satuvināja un padziļināja mūsu attiecības. Kanāda ir ļoti uzticama partneri Eiropas Savienībai, strādājot pie klimata, biodaudzveidīguma, un tāpat arī tā nodrošina ļoti daudz ārlietu un drošību politikā, mākslīgā intelekta un citos pētniecības jautājumos. Šī stabilī, stabilā partnerība ir jāturpina, un esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments un tikko ievēlētais Kanādas parlaments turpinās intensīvu un rezultatīvu sadarbību šī sasaukuma laikā. Uh, Vēstnieces kundze, došu teikt jums vārdu, lai jums pastāstītu, kā, jūsuprāt, Kanādas federālās vēlēšanas ietekmēs mūsu attiecības. Tāpat arī mēs gribam dzirdēt, kādi pasākumi ir paredzēti starp Eiropas Savienību un Kanādu tuvāko mēnešu laikā. Jums vārds. Paldies! Um, ārlietu komitejas deputāti, priekšsādātāji. Man ir ārkārtīgi liels prieks un arī pagodinājums būt šeit jūsu vidū un pastāstīt jums mazliet vairāk par to, ko mēs domājam un kā mēs sadarbojamies ar Kanādu. Kā jūs norādījāt, mēs esam pieredzējuši jauns vēlēšanas, kas notika oktobrī, bet situācija nav pārāk daudz mainījusies. Tā ir mainījusies, bet ne tik ļoti, kā jau es norādīju. Tad, tad šī jau ir otrā trūdo valdība. Un mēs redzam, ka 75% no ministriem ir tie paši, tātad mēs nesagaidām lielu pārorientāciju Kanādas politikā. Mēs esam arī iepazinušies ar jaunās valdības programmu, un es vēlos norādīt, ka šī programma ir ļoti tuva arī tam, ko ir ieplānojusi jaunā Eiropas Savienības komisija. Tātad šeit ir runa par tādu turpinājumu mūsu lieliskajām un ilglaicīgajām attiecībām starp Kanādu un Eiropas Savienību. Kā jūs pareizi norādījāt, premjers Trudo vadīs minoritātes valdību un viņam ir jāpaļaujās uz to partiju atbalstu, kas viņam to ir solījušas. Protams, mēs rādzām, ka Šī eh, valsts pēc vēlēšanām ir ļoti sašķelta, polarizēta starp austrumu un rietumu provincēm, starp eh, pilsētām un laukiem. Un noteikti, ka ļoti vajadzīga ir kohēzija un vienotība. Valdībai vajadzētu darīt eh, visu, kas ir tās spēkos, lai valsts atkal kļūtu vienotākā. Tieši to mēs varam novērot arī citās pasaules daļās. Premjeram vajadzēs atrast tādu eh, kopēju pamatu ar opozīcijas partijām, lai viņš varētu virzīt uz priekšu savu darbu kārtību un arī viņu darbu kārtību šī perioda laikā. Pirms eh, dažām nedēļām premjeram bija tā saucamā troņu uzrunā, un viņš izklāstīja savas valdības eh, prioritātes. Kanādas valdībā apstiprināja šīs eh, prioritātes 27. janvārī, tātad pagājuši pirmdien. Situācija tagad ir skaidra, un mēs varam runāt par šīm prioritātēm. Cīņa pret klimata pārmaiņām, tas ir galvenais temats gan Eiropai, gan Kanādai nulle izmeši līdz 2050. gadam. Tāds bija šis solījums. Un, protams, kā valdība arī uzsver savas ambīcijas, mēģinot to panākt īpašā veidā, tā lai ekonomikā varētu nodrošināt izaugsmi un lai dzīve visiem būtu vieglāka. Valdība ir arī ieplānojusi uzsākt vairākus pasākumus, lai stiprinātu ēku energoefektivitāti Tāpat arī valdība vēlas uh, veicināt uh, tīrus uh, tehnoloģiju uzņēmumus. Tāpat arī, kā es norādīju, valdības prioritāte ir mazināt reģionālo sašķeltību. Lai to panāktu, jūs jau zināsiet, ka frīlāns tagad ir Eh, vicepremjere, eh, un eh, viņa ir arī atbildīgā, kas kas uzturēs un nodrošinās sadarbību un attiecības starp visām provincēm un teritorijām. Mēs, protams, visi pazīstam ministri Frīdlandi, mēs zinām, cik viņa ir spējīga, un vēlos norādīt, ka uh, Mani patiešām iespaidoja tas, cik ļoti viņa mums palīdzēja šeit Eiropā noslēgt CETA un citus nolīgumus. Vēl viena ļoti liela prioritāte eh, Trudo valdībai ir apsolītie nodokļu samazinājumi. Tie attiecas ne uz visiem, tie attiecas tikai uz eh, konkrētām cilvēku kategorijām. Šeit pats galvenais ir nodrošināt tā saucamo nacionālo programmu attiecībā uz farmāciju. Mums ir jāatcerās, ka Kanādā um, veselības aprūpes sistēma paredz kompensāciju tikai par ārstu pakalpojumiem, bet neparedz kompensāciju zālēm un līdzīgām lietām. Tāpat arī mums ir jāatcerās par mm, vietējo uh, pamatiedzīvotāju um, vajadzībām. Valdība ir apņēmības eh, pilna īstenot ANO deklarāciju par eh, pamatiedzīvotāju tiesībām, un tā vēlas to darīt jau pirmajā savā mandāta gadā, tātad tā, tā ir ļoti ambicioza. Citi mērķi Trudo valdībai, tātad samazināt plasmasas piesārņojumu, arī to mēs eh, esam apņēmušies darīt Eiropā, un tāda Amerikas kontinentam ļoti uh, Eh, svarīgi noteikumi ir um, transkalnu uh, eh, cauruļvādu izbūve, kas Kanādai ir ļoti būtisks jautājums un kas arī rada atšķirīgus viedokļus. Tagad par ārpolitiku. Protams, um, ehm, ASV MCA nolīgums, tas ir uh, Uh, vecais nafta nolīgums starp ASV un Maks Meksiku, un Kanādas valdībai noteikti daudz izaicinājumu radīs tas, ka viņi mēģinās uh, atrast sev vietu ANO drošības padomē, viņiem ir sākuši kampaņu. Kanāda ir norādījusi, ka tā vēlas sadarboties ar valstīm, kas domā līdzīgi, tā ir gatava arī atjaunot uh, savu darbību uh, stiprināt savu darbību NATO un darboties dažādās mieru uzturēšanas misijās, sniedzot arī uh, attīstības palīdzību, jo īpaši viņi ir nolēmuši strādāt pie izglītības un dzimu līdztiesības jautājumiem. Tāpat vēl viens Eiropai svarīgs jautājums. Viņi ir pateikuši, ka viņi vēlas sadarboties ar līdzi domājošiem uh, Eh, cilvēkiem, pārskatot eh, noteikumus attiecībā uz digitālo telpu, un tāpat arī viņi vēlas noteikt eh, ētikas vadlīnijas mākslīgiem intelektam. Jūs jau to dzirdējāt, tas, protams, atbilst arī jaunās komisijas prioritātēm, tātad tas atbilst Eiropas Savienības jaunajiem plāniem. Kā jūs jau zināt, priekšēdētājā Ursula Fondera Lajena uh, Strasbūrā novembrī norādīja uz nemierīgo pasauli, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Un uh, ir pārāk daudz vāro šajā pasaulē, kas runā konfrontācijas valodā. Tieši tāpēc mūsu mērķis ir stāties pretī šiem izaicinājumiem, un, lai to darītu, mums ir jāsadarbojas ar saviem draugiem. Vēlos teikt, ka Kanāda ir mūsu draugs, mums uh, ir iespēja un mums vajadzētu veidot aliansi ar šo valsti, jo Kanāda mums ir svarīga partnere. Ko esam ieplānojuši? Jūs jau runājāt par SPA, par CETA, tāpat arī mēs domājam par eh, CETA ratifikāciju. Tā pašlaik tiek piemērota mm, pagaidu režīmā, un, protams, mēs vēlamies šogad uh, organizēt ne tikai ministru tikšanos, bet vēlamies organizēt arī samitu, kur tiktos eh, līderi. Varbūt tas varētu būt samits ar Kanādu. Mm, paskatīsimies, cik tālu mēs varēsim iet un eh, kādus rezultātus dos mūsu kopējais darbs. Varbūt līdz gada beigām šāda sanāksme tiks norganizēta. Protams, esam novērojuši arī ļoti pozitīvu attīstību pēdējo gadu laikā. Ja mēs runājam par CETA, tad, protams, ka mēs varam šeit priecāties, tāpēc, ka divpusējā tirzniecība ir pieaugusi par 10,5% salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un ES preču uh, eksports ir pieaudzis par 15%, savukārt lauksaimniecības produktu eksports par 7%, un tie ir tikai daži no šiem statistikas datiem. Uzskatu, ka šāda veida tikšanās noteikti mums ir vērtīgas. Pēc vienas nedēļas mēs varēsim eh, arī norganizēt kopējo sadarbības komiteju, un šeit mēs varēsim izvērtēt mūsu uh, savstarpējos sadarbību un varbūt vēl šogad varēsim no, norganizēt augsta līmeņa sanāksmes. Ko esam ieplānojuši šai sanāksmei? Mēs vēlamies, protams, veicināt cilvēktiesības, vēlamies paskatīties, kādus pasākums mēs varētu veikt kopā ar kanādiešiem. Tā skaitā te ir runa par dzimu līdztiesību, demokrātiju, tiesiskumu, uh, Mm, starptautisku noteikumu piemērošanu, multilaterālismu. Protams, ka mēs pētīsim arī iespējas, kā mēs varētu sadarboties ar kanādiešiem klimatu pārmaiņu jomā. Tas mums abiem ir svarīgi. Un mēs arī skatīsim iespējas, kā varētu veicināt tīrās tehnoloģijas, tā lai mēs varētu sasniegt klimata mērķus. Vēl viens eh, temats mūsu sanāksmē ir eh, digitālais plāns. Tas eh, tika noteikts kā prioritāte abās pusēs. Tad, tad atbalsts inovācijām un mākslīgajam intelektam. Protams, ka mēs pētīsim arī iespējas ciešāk sadarboties, lai izmantotu esošos digitālos instrumentus un datus ētiskā veidā. Uh, Ļoti būtisks jautājums mūsu kopējā darba kārtībā ir drošība. Mēs mēģinām stiprināt mūsu kapacitāti, lai vērstos pret hibrīdu draudiem, tāpat arī mēs vēlamies pilnībā īstenot miera un drošības darba kārtību. Vēlamies veicināt mieru un stabilitāti. Tā skaitā mēs arī redzam, ka Kanāda doda savu ieguldījumu Eiropas Savienības krīzes menedžmenta operācijās. Pašlaik Kanāda darbojas krīzes menedžmenta misijās Ukrainā, rietumu krastā Malī un Irākā. Kanāda ir ne tikai mums ļoti labs sabiedrotājs NATO, bet pirms dažām dienām mums bija arī ļoti interesants drošības un aizsardzības dialogs, kur mēs varējām noteikt vairāk prioritāšu, domāt par tālāko sadarbību, un mēs esam arī ļoti gatavi tālāk runāt par šiem jautājumiem. Parafrazējot to, ko jūs teicāt un ko mēs esam jau dzirdējuši no uh, Timotija Gārdnera, tad 2018. gada novembrī viņa publiskajā lekcijā viņš pieminēja ko tādu, uz ko jūs arī tikko atsaucāties. Tātad viņš norādīja, ka Eiropas Savienības identitātei un robežām ir jābūt skaidri noteiktām, bet viņš arī vēlējās norādīt, ka ja Eiropa ir ideju un vērtību kopiena, tad šajās aspektos Kanāda būtu patiešām ideāla dalība valsts. Nu, eh, paldies jums, un tagad eh, došu iespējams uzdot man jautājumus. Lielas paldies! Es eh, dzirdēju citu aprakstu par eh, kanādieti, tas esot neapbruņots eh, ziemeļamerikānis ar veselības apdrošināšanu. Eh, kolēģi, daži vēlas izteikties. Vispirms mūsu kolēģis Pizapija. Grazie, grazie moltissimo per la sua relazione. Lielas paldies, paldies par šo izklāstu. Tiešām ļoti pozitīvs vēstījums. Domāju, ka tiešām mums ir pamats raudzīties nākotnē ar cerību. Man ir pāris jautājumu jums. Ir labi, ka izturamies pozitīvi pret prioritētēm. Tās tiešām ir līdzīgas gan Kanādai, gan arī dzen šeit, Eiropas Savienībai. Bet kāda pašreiz ir reakcija uz tām? Uh, kāda veida sabiedrības viedoklis, piemēram, dzirdams par Irānu kopš lidmašīnas notriekšanas pirms pāris nedēļām. Otrs jautājums. Jūs pieminējāt ārkārtīgi nozīmīgās attiecības starp Eiropas Savienību un Kanādas valdību. Bet kas tad, kas tad ar opozīciju? Nesenie līgumi, kas tika noslēgts starp ES un Kanādu, um, ir svarīgs solis, bet ko domā opozīcija, opozīcija par šiem nolīgumiem, jeb viņi vairāk pievēršas tam negatīvajām lietām un nevis pozitīvajiem? Nu, protams, te es domāju, piemēram, par strateģiskās partnerības nolīgumu ar Kanādu un CETA. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšādātāji! Paldies, Vēstnicis Skundze, paldies par šo ļoti visaptvarošo izklāstu. Jūs jau minējāt, ka pieaugusi tirzniecība starp Eiropas Savienību un Kanādu. Tas, protams, ir labs signāls, labs signāls arī dalību valstīm. Man interesē mm, tieši tāda lieta kā lauksaimniecība, un kas vēl varbūt ir citi galvenie sektori, kas šeit figurē, varbūt jums ir kāda skaitļa. Uh, Ja ne, varbūt jūs varētu nosūtīt atbildi man vēlāk raktiski, rakstiski. Turklāt man interesē arī situācija Arktikā, Kanāda bija tā, kas um, bija visai pārsteigta par Krievijas ļoti agresīvo rīcību šajā reģionā. Es nezinu, vai tur kas ir turpinājies, ir kāda jauna, svaigāka informācija, vai tas joprojām ir tāds aktuāls sabiedrībai jautājums, ja diplomātskajām aprindām svarīgs jautājums. Mm, turklāt, un kas ar Ķīnas un Kanādas attiecībām pēc tam, kad tika arestēta Vengas kundze pirms 13 mēnešiem, arī Hovei, protams, ir um, ļoti svarīga tēma. Nu, es nezinu, nezinu, vai par to varat tagad publiski tā runāt, bet, nu, kas ir ar šo situāciju? Kā viņi rīkosies? Un nu, es domāju tieši, kā tas ietekmēs viņa attiecības ar ASV. Nu, un situācija taču šobrīd ir tāda, ka Ķīnas prasības, nu, ir diezgan pamatīgas. Viņiem ir liela minoritātes daļa Kanādas klusā okeāna piekrastē, tajā, tajā valsts pusē. Kāda būs šī situācija? Es turklāt arī, protams, zinu, ka Kanāda lielā mērā nu, sadar, strādā ar Austrumu Eiropu, piemēram, Ukrainu. Tur ir diezgan liela diaspora. ar viņiem tur. Un turklāt mums būtu interesanti varbūt vairāk detalizēt kaut ko uzzināt arī par to, kāda veida konkrētas mērs un pasākums Kanāda ir paredzējusi īstenot Ukrainā vai citās mūsu austrumu partnerības valstīs. Paldies! Paldies tālāk kolēģis Moreno Sančes. Priekšādātāji, paldies! Es arī jums, Hardas kundze, vēlos teikt paldies par šo prezentāciju. Es uzstājos šobrīd ne tikai kā šīs komitejas um, aizstājēji deputāts, bet gan tāpēc, ka es arī biju pastāvīgais referents, pie, kas strādāja pie ziņojuma par CETA, un tāpat arī esmu priekšādātāja vietnieks delegācijai, kas nosaka ES attiecības ar Kanādu. Un, uh, Jūs jau priekšādātāji pats droši vien zinat, Kanāda šķiet vispār ir nu, tā eiropeiskākā valsts um, pasaulē. Mums ir daudz kopīgi vērtīgi, tāpat laikā arī vērtība, tāpat laikā arī daudz kopīgi problēma un tāpat arī ceta nolīgums. Manuprāt, ir kas vairāk nekā tikai tirdzniecības nolīgums, kā jau tika norādīts, jo runājot par migrāciju, klimata pārmaiņām, dzimumu līdztiesību. Uh, Domāju, ka šais jomās daudz kas vēl darāms. Nu, jūs teicāt, ka īsti pārmaiņas gaidāmas nav, jo valdības sastāvs palicis vairāk vai mazāk tāds pats, bet varu jums tomēr teikt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai nu, parlamentā šādas pārmaiņas būtu jūtams. Kas attiec uz CETA nolīgumu, tad zinām, ka viena otra valsts ir nu, tādas diezgan negribīgas attiecībā uz šī nolīguma ratificēšanu. Uh, Un ir arī ļoti daudz dezinformācijas, kas valda um, šī nolīguma sakarā. Mēs zinām, ka mm, cilvēkiem, protams, ir visādi viedokļi un tā tālāk, bet reizēm šie viedokļi ir balstīti uz safabricētu informāciju, tā kā tas ir šai gadījumā. Paldies, priekšādātājs. Man arī ir jautājums. Līdz šim apmēram 40% ES Kanādas tirdzniecības norisinājās tieši ar Lielbritāniju, un tagad Lielbritānija vairs nav dalība valsts. Un, eh, nu, viņa bija tāda kā vārtu valsts eh, tālākai tirniecībai ar ES. Ko tagad mums gaidīt šajā jaunajā situācijā? Vai jau ir, piemēram, bijis, bijis kāda informācija, nezinu, par uzņēmumu mītnes vietas maiņām un um, tam līdzīgi, kas tad attiecīgi uh, atspoguļotu šo jauno situāciju un kāda būs šī tālākā vienošanās ar Lielbritāniju. Kolēģi, vai vēl kādam kāds jautājums? Nē, šķiet, ka nav. Nu, tad tādā gadījumā, Hardas kundze, jums vārds. Paldies! Nu, labi, tad varbūt sākšu no beigām. Ceta. Ceta un ratifikācija, kā arī, zin, tirzniecības jautājumu, kā tas varētu viss izskatīties Gribu tikai atkārtot, ka šobrīd ir, protams, pārejas periods ar Lielbritāniju. Vēl vesels gads mums priekšā, kura laikā īsti nekas nemainīsies. Un, protams, ka Lielbritānijas ziņā būs tas, eh, kādas sarunas tiks tālāk ir izcinātas, bet no interesi, protams, no viņa puses pastāv. Nu, tirniecības nolīgumam ar Kanādu, nu, redzēsim, kas tur notiks. Mēs raugāmies uz statistiku un domājam par to, ko tas mums nozīmēs. Un te nerunām tikai par Kanādu, tā ir tāda vispārēja tendence mm, tirzniecības jomā, kas notiks, kā mm, attīstības palīdzība izskatīsies. Jūs jau jādomā par šo tēmu, esat sprieduši daudz un dikti šeit Eiropas parlamentā. Uh, ārējais darbības dienests un mūsu atbildīgie ierēģi ir atbildīgi par attiecību uzturēšanu ar trešām valstīm. Mēs darām tieši to pašu, mēs pētām iespējas, e, domājam par to, kā pāriorientēties, kas mums jādara, un, protams, ka novērojam, ar, protams, to, ka Lielbritānija tiešām daudzos gadījumos ir bijis tas pirmais posms no Kanādas puses ienākošai tirniecībai. Uh, manā atbildības jomā arī ietilpst tieši šāda veida lietas. Ir eh, jau parakstīt, nu, redzēsim. Skaitļu gan man šobrīd nav manā rīcībā. Lūkšu kolēģis no DigiTrade jums tos sagatavot. Bet ko mēs varam darīt cetas labā? Un ko mēs arī darām šobrīd? Mēs cenšamies būt palīdzīgi, liederīgi kolēģim no GD Trade, skaidrot viņiem, kāpēc CETA, kāpēc SPA ir noderīgi. Runājam ar dalību valstīm, in, īstenojam informācijas kampaņas un cenšamies um, sniegt informāciju par CETA. Nu, un šai pusotrā gadā jāsaka, tiešām piedzīvojām ar vien pieaugošu interesi no okeāna otras puses. Viņi vēlējās iesaistīties sarunās par daudzām dažādām tēmām un pasākumiem. Viņu interesi par Eiropas Savienību arvien pieaug. Mums ir bijušas arī mm, vairākas divpusējas sadarbības grupas. Šķiet, ka aptuveni 27, un šis skaits arvien pieauga jo mūsu eksperti vēlas eh, sanākt kopā, vēlas īstenot sadarbību, un šādai sadarbībai tiešām ir ļoti daudz manevrēšanas telpas. Burtiski neticami ka ne tik vien ir tik daudz šo darba grupu, bet ka šīs darba grupas patiešām arī tiekas un apmainās ar viedokļiem. Nevis tā, kā tas ir daudz citu valstu gadījumā, kad, piemēram, darba grupu izveidot tiek, bet viņi tā arī nekad kopā nesanāk. Uh, Mēs, ministri vēlas, lai viņi tur kaut ko darītu un tiktos, bet tas vienkārši nenotiek un nenotiek. Bet šai gadījumā nē. Nu, tātad bez jebkādām šaubām CETA gadījumā mēs strādāsim kopā ar dalību valstīm. Un zinu, ka arī Kanādas eh, vēstniecības dalību valstīs mm, daudz strādā pie šīs lietas. Ukraina Nu, protams, jā, šī diaspora ir plaša. Mēs zinām, ka iepriekšējā Trudo valdība ļoti lielā mērā strādāja ar šo visu, strādāja pie reformām Ukrainā, centās būt, piedāvāt palīdzību, atbalstīt dažādu tiesību aktu pieņemšanā, piemēram, attiecībā uz eh, nu, dažādu veidu korupcijas kriminalizēšanu un tam līdzīgi. Uh, Nu, ja nu, temet šais jautājumos mēs viņam piekrītam, šais jautājumos mēs ar viņiem koordinējam savu darbību un uh, strādājam kopīgiem spēkiem, īpaši Ukrainā. Tā, lai tas, ko viņi un ko mēs dara, patiešām radītu tālāku sinerģiju. Un mēs tiešām varētu šādā veidā nodrošināt ietekmi. Un tālāk, nu, pievēršoties tādiem augstākiem, ziemeļnieciskākiem jautājumiem - Arktika. Jūs jau zinat, ka tā ir mums tāda jauna lieta. Mm, ir, piemēram, ASV īpašais sūtnis Arktikas jautājumos, un mēs cenšamies šobrīd kļūt par daļu no Arktikas grupas, bet, diemžēl, Eiropas Savienība kā tāda nav dalībniece šai pašreizējā Arktikas padomē. Dalībvalsts atsevišķi tur ir, bet, nu, viņu politika, nu, nu, tajā gadījumā tiek koordinēta ar Kanādu. Mums ir arī jau, tikšanās ar Kanādu par Arktikas jautājumiem, tādā mēs varam politiku salīdzinot, izstrādāt prioritātes. Un um, raugāmies, protams, attiecīgi, kā jau teicu, uz to, ko dara mūsu dalībvalstis un kādas ir Kanādas prioritātes. Nu, raugamies, lai tas būtu saskaņot. Nu, protams, loģiski viņu prioritātes tomēr ir nedaudz atšķirīgas, nenoliedzam. Tā tas ir mm, vienmēr bijis, un tas ir tikai atbilstīgi. Krievijas darbība Arktikā, nu jā, mēs uzmanīgi sakojam līdzi šai situācijai, bet katrā ziņā domāju, ka tā ir joma, kur mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem. Nu, varbūt palikšu vēl pie ārpolitikas pagaidām, um, pievērsīšos Ķīnai. Nu, Ķīna, Ukraina ir šīs divas nozīmīgākās prioritātes, pie kurām mēs darbu pilnīgi noteikti ar kanādiešiem koordinējām, saskaņojām. Tāpat arī kanādieši bija ļoti priecīgi par atbalstu, ko mēs viņiem piedāvājām šais jautājumos, ir tīpaši, piemēram, jūsu minētās aizturētās personas gadījumā Ķīnā mūsu diplomātiskie centieni mm, šķiet cerams pavisam drīz vainagosies panākumiem un šī persona varēs tikt atbrīvota. Jo situācija, protams, ir ļoti sarežģīta, tas ir tas ļoti divpusējs pēc sava rakstura jautājums, bet mēs varējām būt palīdzīgi un esam palīdzīgi, jo mm, beigu beigās te ir runa par cilvēku tiesībām, par šo cilvēku nu, konkrētajām tiesībām un brīvībām, kas ir jārespektē. Uh, atbalsts CETA no opozīcijas puses. Nu, pilnīgi bez šaubām um, kritika sākotnēji tika izteikta plaši par um, CETU, bet nu jaunie um, dati, kas tagad parādās, šķiet liecina, ka arī opozīcija, ne tik vien opozīcija Kanādā, bet arī opozīcija, kas bija šeit Eiropā, attiec, nu, pret CETA pamazām ir sākusi izprat, ka, izprast, ka šī vienošanās ir ļoti augstas kvalitātes un patiešām risina dažāda veida bažas raisošas problēmas, nodrošina uzlabojumus gan Eiropai, gan Kanādai, un tas viss ir ļoti pozitīvi. Līdz ar to kritika tiešām lielā mērā ir mazinājusies šai pēdējā laikā. Nu, tas, protams, ir saistīts ar to, ka mēs cenšamies piedāvāt tādus labus piemērus un labus argumentus debatēs. Nu, tad bija arī viens jautājums par neseno situāciju ar Irānu. Nu, jūs jau zināt, kāda ir mūsu nostāja, kāda ir Eiropas Savienības nostāja. Un šīs nostājas pamatā ir attiecīgi drošības padomas rezolūcija. Nu, un Kanāda savukārt, kas vēlas būt dalībniece no drošības, šeit drošības padomē, līdz ar to to visu arī atbalsta. Nu, protams, ar nelielām varbūt niansēm un daudz, kas vairāk varētu tikt uzlabots attiecībās, veidots attiecībās ar Irānu, tur var daudz ko vēl darīt. Uh, Nu, tāpat īpaši arī nu, var, piemēram, daudz runāt ar šiem citiem, citām kaimiņu valstīm šeit, bet, nu jā, katrā ziņā kopumā viņi piekrīt arī tam mūsu īstenotajam mandātam šai teritorijā. Paldies! Vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlētos ko vaicāt, kam būtu papildi jautājumi? Ja nē, nu tad liels paldies jums, Horda kundze! Nu, nepazūdiet nekur! Uzmanīgi sakosim līdz notikumiem un uh, Kad vien vēlties, varat nākt un pastāstīt mums par jaunāko šais um, attiecībās. Paldies! Godātie kolēģi! Tagad astoņu minūšu pārtraukums, jo komisāram Barelī jāierodas 4.15. Un šī sanāksme notiks aizslēgtām durvīm, tāpēc tie, kam eh, visi tie lieliskie jaunieši, kas šeit aizmugurē sēž un kam nekā formālā eh, statusa, mm, statusā nav, nav, kam nav šāda statusa, nu tiem vajadzētu doties prom, acīm redzot.